transporta komiteja, jo šīs jomas ir tās, kur konstatēts lielākais pārkāpumu skaits. Paldies! Nākamais darba kārtības punkts ir debates par cilvēku tiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem. Un mēs apspriedīsim jautājumu par Ruandu. Tagad dodu vārdu Korao kungam, kurš ir viens no rezolūcijas priekšlikuma autoriem.